varēsim apstiprināt savas e, prioritātes harmonizētām procedūrām šajā jomā. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums būs trešdien pulksten 12. Nākamais darba kārtības jautājums. Laištrīda kunga ziņojums. Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas. Četras minūtes referentu kungam. Paldies, priekšsēd. Godātā komisāra, cienītie kolēģi. Uzņemoties šo ziņojumu par divām lietojumu precēm tehnoloģijām, es apzinājos, Eh, bet tikai daļēji eh, šī eh, ziņojuma dimensijas. Runa ir par tautsēmniecības nozari, kā, kurai ir no vienas puses tāda varbūt nepamatot apšaubām slavu, tā nodrošina daudzas darbvietas, bet šī joma ir jāregulē visā Eiropā vienveidīgi. Ir runa par militāro un civila uh, eh, izmantošanas precēm, ķīmisks vielas, uh, kodola degvielu, ieroču detaļas, datora de, uh, detaļas un gal galā runiet arī par intensīvu apspriesto programmatūras un programmatūras sadaļu jautājumu. Ir svarīgi, lai dalībvalstu ļoti atšķirīgā pat laban eh, tiesiskā situācija tiktu eh, pielīdzināta, eh, precizēta un padarīta caurskatāmāka. Un it īpaši arī Eiropas Savienības līmenī. Strādājot pie šī ziņojuma, es e, izjūtu arī Lisabonas līguma e, jauno teiksim, situāciju, ko tas mums radīs, Eiropas komisija padomē E, priekšlikumu sagatavoja, e, pieņemot, ka varbūt līdz Lisabonas līguma noslēgšanai lieta tiktu e, atrisināt, bet tā tas nenotika. Un tagad šīs jautājums ir nonācis Eiropas parlamentā, un labi, ka tā, jo mums ir tomēr dažos jautājumos cits viedoklis kā padomē, un par tiem es runāšu. Mums izdevās arī izvairīties no zināmiem vai pārredz zināms juridiskas uh, Eh, eh, sarežģījums eh, un paldies komisijai par sadarbību un līdzdalību. Un gal galā gribu pieminēt to, ka tomēr dažas problēmas ir palikušas ar neatrisināts. Šajā namā mēs principā uh, Visos jautājumos, izņemot vienā, esam viensprāts. Iz, e, jā, un kas tas ir šis jautājums? Proti, mēs arī padomē šajā jautājumā nepiekrītam. Tas jautājums par to, vai eksportī ir jāatļauj ekspost vai eksante. Es domāju, ka ir saprātīgi drošības e, vārdā un caurskatāmības vārdā gādāt par to, ka mums tomēr ir iepriekš jāsiem atļauja eksportēt eh, kaut ko potenciāli bīstamu un nevis eh, tikai tad, kad šie produkti jau ir izvesti no ES teritorijas. Pretējā gadījumā ar eksporta aizliegumu mēs diez ko daudz arī nepanāksim. Uh, Tā ir šī slavenā ekspost ex ante diskusija. Es uzskatu, ka būtu saprātīgāk e, ieviest sistēmu, ka atļauja ir jāsaņem e, iepriekš un tad var eksportēt. E, vēl jautājums, kurā mēs ar padomu nesam viens prāts, ir caurskatāmības. Uh, vai informācijas sniegšanas jautājums Eiropas parlamentam, neskatoties uz tehnisko risinājumu, attiecībā uz kur esam atvērti, ir jāsņem informācija par to, kādas eksporta atļaujas ir saņemts, kādos apjomos un uz kurieni, jo mēs esam arī tā iestāde, kura ir jākontrolē eh, šie eksporti. Gal galā es uzskatu, ka ir svarīgi un par to mums jādiskutē par eksportu, eksportiem kas gal galā tiek izmantota, lai cilvēku tiesības pārkāpt. Šādi eksporti nedrīkstētu notikt, arī pat mums jāgadājas priekšsēžkungs, komisārs kundz, dārgie kolēģi. Es eh, priecājos eh, piedalīties diskusijās ar jums. Paldies! Tā tad un tagad komisijas eh, vārdā komisāra Malstrēms kundze lūdzu. Yes, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, referenti. Eiropas uh, Uzņēmējiem ir jādzīvo mainīgajā vidē. Jaunums pār saulēcīgām piegādēm ir ļoti nozīmīgi, tāpat kā kvalitātums ir. Un eksportētājiem jāapzinās izaicinājumi šajā sakarā eksporta atļauju prasības. Un um, mums ir jāapzinās, ka šeit ir daudzi punkti, kas tiek skatīti tādās jomās kā. Uh, telekomunikācijas, kosmosa industrija un citas, e, kur šīs preces var tikt izmantotas arī militāriem mērķiem. Un jāapzinās, ka eksports e, Eh, jādod iespēja eksportēt divējādas eh, izmantošanas preces ar minimālu eh, administratīvu nastu. Un 2008. gadā komisija sagatavoja savu priekšlikumu, kā atvieglot šo eksportu Eiropas Savienībā. Un priekšlikums jaunajai eksportātļaujai ir paredzēts, lai dot iespēju eksportētājiem visās dalību valstīs izmantot vienkāršoto eksporta e, procedūru atsevišķiem divējādas izmantošanas um, priekšmetiem. Tādējādi dalība starptautiskajos gada tirgos un starptautiskās izstādēs kļūst daudz vieglāka. Telekomunikāciju iekārtas atsevišķi, eh, eksports atsevišķi ķīmisku vielu eksports tiek atvieglots. Uh, Eh, eh, savukārt arī tiek samazināts eh, to transakciju skaits, kas rada riskus. Komisija uzskata, uh, ka e, pašreizajā situācijā bieži vien eksports no vienas dalība valsts tiek apgrūtināts, savukārt citā dalība valstī šis eksports var noritēt bez e, pro e, problēmām. Un mēs uzskatām, ka ir šīs atšķirības jāmazina. Daudzas valsts ir spērušas līdzīgus uh, soļus eksporta kontrolas sakarā. Tāpēc es gribētu pateikties referentam Leitfrīdam un deputātiem par konstruktīvo darbu priekšlikumu sakarā. Jūs un jūs komitejas sagatavotais ziņu ziņojums ir solis pareizajā virzu, virzienā un pilnībā saskana ar komisijas viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tālāk ārlietu komitejas eh, vārdā un izmantojot laiku, kā runātājs zaļo vārdā, būtu kofērs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisā, komisārs Kons. Mēs eh, izskatām jautājumu, kas skar gan tirdzniecību, gan drošību. Divējādi lietojuma preces var izmantot divējādi, kas nozīmē, ka tās var izmantot gan civiliem mērķiem, gan arī eh, tādos jūtīgos vai arī bīstamos lietojuma veidos, nu katrā gadījumā tādos lietojuma veidos, kas ir saistīti ar drošību. Dažas preces, nu, piemēram, Vācijas ekonomikas ministrija apgalvo, ka, un es citēšu šeit, citāts sākums, nekritiskas citādi beidzas, nekritisks preces. Tas tā nav, tas ir nepareizi, un šis parlaments komitejās ir ieņēmis tādu atbildīgāku uh, pozīciju. Es runāju kā ārlietu komitejas un arī drošības un aizsardzības apakškomitejas deputāts, un šajās komitejās mēs ļoti skaidri norādījām uz mūsu pozīciju. Mēs domājam, ka būtu Uh, mm, uh, nedrīkstētu dažas kontrolas mehānismus uh, neievērot. Tādēļ aicinu kolēģus atbalstīt AFET un SEDE komiteju atzinumus un arī referenta viedokli jautājumā par iepriekšēju kontroli. Tā ir viena šī lielā pretruna, ar kuru saskaramies eh, šeit, eh, šajā jautājumā. Jo, ja mēs uh, kontrolētu pēc tam, tas nozīmētu, ka mums būtu mazāka drošības uh, pakāpe, bet mēs gribam plašāku drošību ES pilsoņiem, plašāku drošību mūsu partneru valstīm un uh, drošību kopumā. Mēs nevēlamies, lai. Uh, princips, kur atbalstīja INTA un uh, AFET komiteja, proti iepriekšēja kontroli, tiktu aizvietots ar kontroli pēc tam. Tas uh, tirdzniecības intereses nostādītu augstāk uh, par drošības interesēm, un dažas tādas valsts, kā piemēram Nīderlanda, ir brīdinājušas no tās. Un pēdējais teikums priekšsētākums. Uh, Tas būtu mūsu pilsoņu interesēs, lai plenārsēde apstiprinātu to, ko ir izstrādājušas komitejas. Paldies! Paldies! Tagad tautas partijas uh, vārdā Köstingers kundze divas minūtes. Priekšstādāja kungs komisārs uh, kundze. Uh, runājot par divējādi lietojumu precēm un arī atļaujām un eksporta atļaujām, mēs runājam šeit par jautājumu par precēm, kas ir tiek izvestas uz trešajām valstīm, var tik izmantotas divējādi lietojumam. Bet mums ir nepieciešama arī plānošanas drošība uzņēmumiem. Un šis eh, dokuments būs atvieglojums Eiropas eh, ražotājiem un eksportētājiem, jo būs vienota eksporta atļauja. Tādēļ es domāju, ka papildu prasības un reģistrēšanas prasības eksportētājiem nav viss atvieglojums, kā šeit tiek runāts, bet gan papildu sloks. Jānodrošina, ka tie eksporti, kas ir divējādi lietojumi precēm, ir tādi, kas nerada briesmas. Jānovērš papildus uh, sloks. Nu, piemēram, masvidējs uzņēmums vai vidējs uzņēmums mašīnu būvas jomā, kas 24 stundas pakalpojums a, piedāvā, lai piedāvātu detaļas vai veiktu servisdarbus. Un šīs detaļas, neskatoties uz tādām striktākām eksporta kontrolēm, vajadzētu aizvien vēl spēt piegādāt. Un nākošais jautājums ir jābūt skaidriem kritērijiem, jābūt skaidriem uh, formulējumiem, un ja formulējumi nav skaidri, tad nu, šis papildus uh, patēriņš ir jāskaidro vēlreiz. Un ir nozīmīgi iesaistīt visas uh, interesētās puses lēmumu pieņemšanā, lai uh, lēmumu pieņemšana un uh, izpilda būtu praktiska. Drošības jautājumi nemaz nav apšaubām. Un noslēgumā gribu teikt, uh, Šeit vajadzētu vienkāršot procedūru, samazināt administratīvo slogu un rūpēties, lai divējādi lietojumi preces kalpot drošībai, stiprinātu Eiropas ekonomiku un lai to pārvaldību un administrācija būtu vienkāršāka. Paldies! Paldies! Un tagad uh, sociālistu un demokrātu grupas uh, vārdā Kutaškungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisārs, darbie kolēģi, pirmkārt vēlos apsveikt kolēģi pār šo ļoti tehnisko ziņojumu sagatavošanu, kas reāli ietekmē Eiropas pilsoņu drošība. Eiropas Savienība īsteno kontrols pasākumus dubult duālas lietošanas produktiem jau 15 gadus ar preventīviem pasākumiem kā licenču piešķiršana, muitas reģistru sagatavošana. Eiropas Savienība nodrošina to, ka ieroču proliferācija, tīpaši mas eh, iznīcināšanas ieroču proliferācija tiek ierobežota. Un ar šo zi ziņojumu mēs eh, palīdzam veidot drošāku sistēmu, eksportējot, eksportam tiem produktiem, kas ir duālai izmantošanai, gan civilai, gan militārai izmantošanai. Un vēlos apsveikt referenta priekšlikumu lai koordinācijas grupa duālas izmantošanas e, precēm e, atskaitītos katru gadu parlamentā, lai varētu atvieglot kontrolas procesu. Eiropas komisijai ir jāinformē parlaments attiecībā uz kopienas kontrolas e, regulas ieviešanu duālas izmantošanas precēm, kā arī jānāk klājā ar ietekmes izpēt attiecībās piedāvātajiem pasākumiem. E, esošie noteikumi ir jāuzlabo, tā skaitā arī starptautiskais režīms. Diemžēl e, ne e, vienmēr tiek pietiekami veikli veikta uh, šo duālo preču sarakstu aktualizāciju, un diemžēl tas notiek bez Eiropas parlamenta kontrolas. Taču šis ziņojums paredz labāku likumdošanu, kā to paredz Lisabonas līgums. Paldies, nākošais runātājs Rinaldi uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mēs jau šodien runājam par dažādiem jautājumiem, bet jāuzsver, ka šo tēmu ir diezgan sarežģīti kontrolēt. Tas ir ieroču um, tirgus arī, un dažkārt procedūras ir ļoti sarežģītas. Un uh, runājot par tādām precēm, kas var ātri tikt pārvietotas, pārveidotas par ieročiem, tad šeit jābūt ļoti uzmanīgiem. Un katrā gadījumā jāsaka, ka viedokļi ir ļoti, ļoti dažādi. Uh, un mums jārīkojas uzmanīgi. Šajā jautājumā komisija savukārt ir 2000. gadā uh, izstrādājusi grozījums regulā Un līdz ar to tiek pārstrādāta arī regula, kas ir um, bijusi pirms tam, un arī 2009. gadā ir uh, regulas grozījums, un tagad atkal grozījumi, uh, par kuriem mēs runājam. Tātad, uh, kāds ir šīs darbības mērķis? Novērst krāpniecību, izveidot ļoti striktas uh, sistēmas un uh, noteikt četrus jautājumus par mūsu nostāju. Tātad šeit mēs uh, diskutējam arī par uh, piegādēm, kas ir ne pārāk uh, liela apjoma, ne pārāk dārgas. Un mēs šeit runājam par 3000 eiro. Šī robeža ir samazināta no 5000 uz 3000 eiro. Uh, Mēs zinām, ka mūsu rīcības vēja ir samērā ierobežota un savukārt mazie vidēji uzņēmumi vēlas skaidrākus noteikumus un mēs gribam plašāku drošību. Un jāstrādā triloga ietvaros vēl vairāk pie šiem jautājumiem, kā arī pie ex-ante reģistrēšanas un arī noteikšanas tiesībām. Trešais jautājums. Jābūt ļoti lielai caurskatāmībai šajā jautājumā un jārada tādi mehānismi, uh, kas, piemēram, cilvēktiesību organizācijām vai arotbiedrību pārstāvjiem ļauj saņemt informāciju par to, kā ir pieņemts lēmums, kāda ir bijusi lēma pieņemšanas procedūra. Un bez tam mēs runājam arī par lēmu pieņemšanu šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Šolts kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs, komisārs kundze. Paldies referendam Jorgam Laištfrīdam par darbu pie šī ziņojuma, un arī manas politiskās grupas vārdā vēlu viņam veiksmi eh, sarunās ar padomu. Padomu, diemžēl, nav klāt šajā diskusijā, bet vēlos norādīt uz diviem aspektiem. Daudz partijas iesniegtie grozījumi nav viss tāda kā nostāja, bet gan uh, vājina parlamenta pozīciju. Ar to uh, ru, uh, ieroču ražotāju dzīve tiek padarīta vienkāršāka. Man liekas, tos nevajag atcēt atbalstīt. Un otrkārt, manai politiskajai grupas ir problēmas ar sārakstu divējādi lietojumu precēm jaunattīstības valstīs un tehnoloģiju izsniegšanu no tās. Uh, Tas samazina, piemēram, kompjūtera ekspertu. Vidus un austrum Eiropas valstīs mēs a, esam guvuši dažādu pieredzi un zinām, ka divējādi lietojuma preces var izmantot arī ļaunprātīgi. 47. grozījumā norādam uz to un jauntīstības valstu interesēs lūdzu jūs atbalstīt šo grozījumu. Paldies! Paldies! Tagad Obermaier kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ķēmiskās vietas un programmatūra, kā arī kodola preces ir bīstams, un dažas valsts Lībijai piegādāja tādas. Un, piemēram, pēdējā sarakstā ma Itālija, Malta, Vācija. Šeit ir norādīts, ka um, šīs valsts uh, piegādā ieročus Kadafī un Francija savukārt Arābu valstīm. Uh, Austrija ievēro visus ierobežojumus, un šī nevienlīdzība ir jāapkaro arī visā ēs. E un visai militārai ražošanai jābūt kontrolētai, un tā jāievēro skaidru un caurskatām noteikumu. Bet sistēmu jāaktualizē, un, piemēram, programmatūra, kā arī uh, vieda telefoni un citi uh, tie tiek izmantot arābu uh, valstīs ļoti uh, aktīvi. Ir jābūt dažādām analīzēm par iespējamo izmantojamību un arī par iespējamo uh, izmantojamības bīstamību. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Fjellner kungs, 20 minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Šī likumdošana skar tādas preces, kas var izmantot gan civiliem mērķiem, gan arī militāriem, piemēram, turbīnas. Uh, eh, lidmašīnām, kā arī smago automašīnu dažādas daļas. Un tas nu nav viss tikai um, militārā rūpniecībā ražots un uh, nav viss uh, domāts uh, dividēm lietojumam. Mums ir nepieciešama harmonizēšana, mums jābūt stingriem un uh, skaidriem nosacījumiem, kas ir harmonizēti. Es runāju ar Zviedrijas uzņēmumiem un tie uh, pauž tādu viedokli, ka viņi. Uh, uh, nav gatavi eksportēt preces, bet Francijas uzņēmumi eksportē. Un līdz ar to nu, nav bijusi tāda harmonizācija. Bet tirdzniecība ir nozīmīga. Nu, piemēram, telekomunikācija joma. Telekomunikācijas ir būtiskas demokrātijas izplatībai pasaulē, un mēs šeit nevēlamies tikai birokrātiskas lēmumus pieņemt un apgrūtināt situāciju. Mēs vēlamies strādāt uh, efektīvi, lai uzlabotu situāciju, tādēļ nepieciešama skaidrojuma. Ir nepieciešama skaidrojuma par detaļu piegādēm. Un dažkārt uh, mēs arī no nu, tādos likumīgos ietvaros vēlamies eksportēt, eksportēt plašāk un vairāk. Un dažkārt mēs vienkārši ne īpaši skaidri zinām, kas tie ir pa projektiem, un ja tas tikai eksposte, proti pēc tam tiek noteikts, un tiek konstatēts, ka tā ir divveidu lietojuma prece, tad um, seko sodi. Mums ir absolūti nepieciešama harmonizācija, vienkāršošana, caurskatāmība un ex-anti kontrola nav uh, pozitīva, jo tā tikai sarežģīta situācija. Piemēram, telekomunikācijas uh, sektoru, ko gribu īpaši uzsvērt. Paldies! Paldies, tagad nākošais runātais Zemkas kungs vienmēr. Jeśli można, chciałem bardzo, panie przewodniczący, podziękować za zabranie głosu. Paldies apspriekšsēm. Mēs saskarāmies ar tādu problēmu, ka ne visās es dalībvalstīs tiek piemēroti e, vienādi kriteriji attiecībā uz divējādas izmantošanas precēm. Mums jātiec uz situāciju, kur visas dalībvalstis piemēro tos pašus augstos standārtus civilo preču eksportam, kuras varētu izmantot militāriem mēķiem. Šī regulas uzskatu, e, vai es atvainojos, šim tiesiskam regulējumam būtu jārespektē fakts, ka mēs nedrīkstam izplatīt jaunas tehnoloģijas un programmatūru. Tādi mēs varētu arī ierobežot kiberterorismu. Paško kungs, minūti. Paldies. E, ziņojuma e, tēma ir divjādi sensitīva, politiski un ekonomiski. Eiropas Savienība vēlas ierobežot e, divjādo lietojumu prets, lai tās tiktu vērts pret iedzīvotājiem. Tādēļ tiesiskais regulējums ir slidens. Tam ir jā jānovērš eh, līdzinējie trūkumu un jāizvairās no tādiem, kas varētu rasties nākotnē. Daži baidās no tā, ka mēs būtu pārāk stingri, citi pārāk, pārāk maigi. Tādējādi rastos nepieciešamība pastāvīgi pārskatīt regulu. Es esmu par uh, eh, eks eh, ante autorizācija nevis ekspost, īpaši pēc Lisabonas parlaments var tikai dot pozitīvu ieguldījumu, tieši to mēs te arī darām. Mūsu lomai ir jātiek stiprinātai, nevis uh, eh, vainātai. Paldies, un tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Vispirms Jāra kungs minūte runās. Paldies, priekšsēd. Runāt par divējādi lietojumu preču eksportēšanas atļaujām. Es domāju, visi esam viensprāts, ka Eiropas Savienībā ir jārod vien, vienādi risinājumi, lai nebūtu dažāda praksa dalībvalstīs, kas rada konkurences izkropļojums un faktiski tieši pretējo situāciju, kādu mēs vēlamies panākt. Izklausās ļoti loģiski, ka mēs vēlamies, lai notiktu eks ante eh, eksporta eh, atļauju piešķiršanu, mēs vēlamies lielāku caurskatāmību, bet es gribētu arī atbalstīt kolēģi Kestingers kundze, kas skaidri pateica, ka mums ir nepieciešama tāda sistēma, kas mūsu vidiem uzņēmiem maziem ir panesama, jo globāls tirgus ir tāds, kam jānāk par labu ne tikai lieliem eksportētājiem, bet arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, lūdzu paraugieties arī uz to komisiju, ka mazi video uzņēmumi netiktu pa daudz to, uzņē, to darbību traucēta. Paldies, tagad vārds Ferēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Problēma ar civilo produktu izmantošanu militāriem mērķiem. Uh, uh, ir nozīmīga. Ir nozīmīgi ekspo, kontrolēt eksportu un kontrolē jābūt stingrai. Lai tāpat apzinoties to, ka attīstības valstīm tiek nodrošināta pie tiem, tām precēm, tiem izstrādājumiem, kas ir nepieciešami to attīstībai. Taču arī jāņem vērā to, kā šis jautājums sasauc ar citām Eiropas Savienības politikām un citiem mērķiem. Uh, vēlos atsaukties uz eh, tiem projektiem, kas ietilps septītajā pamatprogrammā, eh, kur īpaši piedalās eh, aero navigācijas rūpniecība, un šeit ir, piemēram, jānorāda, ka bezpilota lidmašīnas arī ietilp šajā kategorijā. Un Eh, nozīmīga bija sadarbība šeit ar Izraēlas eh, gaisa spēkiem. Mēs beidzam tagad debates un dodam vārdu komisāriem Austrēmai. Paldies, priekšsēdētāji Kārde Gukta vārdā. Es gribu vēlreiz pateikties jums un komiteju par paveikto darbu. Komisija atbalsta ziņojumā pausto Un vissvarīgākais komisijas eh, izprate ir tas, kā tiek paturētā eksāmena sistēma, jo mēs vēlamies izvairīties no dubultiem standartiem un dubultošanās. Tāpat arī ir nepieciešams ziņošanas mehānisms, atskaits mehānisms, protams, nepārspīlējot nastu, kas tiek uzlikti tīpaši uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka šie E, ka šo atlikušo jautājumu sakarā būs iespējams rast vienošanos ar padomu. Paldies, vēlreiz paldies, un e, vēl divas minūtes referentam Laifrīd kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pēdējās divas minūtes izmantot, lai aicinātu padomu rīkoties, bet tur, kur vajadzētu būt padomē, tur ir tukši krāsli, un es nezinu, vai ir saprātīgi šīs diskusijas eh, bez padomas klātbūtnes risināt. Es domāju, ka būtu liederīgi eh, padomē teikt, ja tā vēlas kaut ko no Eiropas parlamenta, tad eh, vajadzētu ierasties šeit un uzklausīt Eiropas parlamenta diskusijas. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es domāju, um, visi zina, ka Mēs runājam par uh, darba vietām, par lielu preču apjomu, par nozīmīgu sektoru un īpaši darba vietas mazos vidējos uzņēmumos, kas ražo augsts uh, tehnoloģijas uh, produkts, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un es domāju, ka viņiem ir ļoti nozīmīgi, lai visā Eiropā, visā Eiropas Savienībā būtu vienoti risinājumi. Nevis tā kā Fjellner kungs teiks viena. Uh, uh, valsts kaut ko dara, otra ne, un līdz ar to nu, negatīva ietekme ir uz tiem, kas uh, ievēro noteikumus. Tādēļ ir nozīmīgi, lai mēs rastu risinājumu, lai risinājums būtu ātrs un lai padome akceptētu, ka ne viss tas uh, notiek tā, kā padome to ir iedomājusies. Arī tas ir nozīmīgi. Ja tas būs eh, ievērots sarunās, tad mēs ātri izsināsim sarunas Eiropas ekonomikas, Eiropas darba vietu interesēs un arī, lai saglabātu cilvēktiesības, lai saglabātu drošību un fizisko integritāti ārpus Eiropas Savienības. Un, un tas ir šī ziņojuma ieguldījums, ko mēs uh, vēlamies sasniegt. Uh, cienītais priekšstādātāji, kungs, komisārs, kundz, kolēģi, paldies! Tā, tad diskusijas par šo jautājumu ir noslēgts. Balsošana notiks rīt pulkstens 12. Un tagad mēs turpināsim ar nākošo darba kārtības punktu. Tas ir Simpsona kunga. Uh,